Guši šo punktu un balsošana rītdien notiek pulksten 12. Mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Milanas kunga ziņojuma par zivsaimniecības stratēģiju Adrijas un Jonijas jūrā. Referent, es dodu vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es gribētu pateikties eh, komisijai par darbu un par to, ka mēs varējām ar lielu vairākumu pieņemt šo ziņojumu. Mēs ceram, ka rītdien arī plenārsēdes balsojumā būs līdzīgs rezultāts. Tas ir patiešām ļoti interesants ceļš zirniekiem Adrijas un Jonijas jūrā, bet tas arī ir jūčakmens mm, jaunām domām, jaunai koncepcijai vidusjūrā. Tātad par šo ziņojumu. Kā kā tas skatāms? Ziņojuma konteksts e, saka, ka komisija vēl izveidot jūras stratēģiju Adrijas un Jonijas jūrai. Pagājušā gada septembrī tika pieņemts pasākums, e, kurā piedalījās Horvātija un Itālija bija runa par plašas stratēģijas izveidošanu šī reģionā jūras stratēģijā, un tas atkal savietojas ar šo tēmu, jo te ir īpaši aspekti, par kuriem es runāšu vēlāk. Vēl viens nozīmīgs konteksts šim te ziņojumam, kas rītdien tiks pieņemts, ir saistīts ar to, ka tieši mēs īstenojam jau no kopīgās eh, zivsaimniecības politikas reformu. Eh, parlaments ir līdz janvārim nobalsos par to, un nākamajiem septiņiem gadiem būs jaunais eh, zivsaimniecības fonds, kurā būs piešķirti resursi, kas noteiks sektora attīstību nākamajā gadā. Tā ir ļoti svarīga situācija, un attīstība notiek atbilstīgi svarīgā momentā mēs eh, varam redzēt, ka likumdošanas akti eh, pat labāk šajā kontekstā ir pārāk vispārīgi pro, ar tiem problēmas eh, šajā reģionā nav atrisināmas. Adrijas jūra ir slēgta jūra atšķirībā no vidus jūras. Eh, tur ir eh, dažādas ekonomiskās problēmas, eh, arī salīdzinām ar vidas jūru. Tur ir dažādi reģioni, zvejniecības prakse ir citādāka un arī vēsture ir citādāka. Te mēs varam runāt par citu starptautisko fonu. Pie šīs jūras ir Itālija, Grieķija un e, Slovenija un Horvētija, un tad vēl ir trīs valstis, uz kurām attiecas citi mehānismi. Visas valstis atrodas ļoti tuvu un ir ekonomiski cieši saistītas. Uh, Šajās eh, uz šīm valstīm atšķiras arī vidusjūras regulējums, bet tā ir problēma, jo, ja sāk darboties Eiropas Savienība, tad eh, nu, tam, tam vairs nav nozīmes, jo te jau mēs runājam par, arī par kontrolēm un zivju krājumiem, eh, kā rezultātē situācija pasliktinās un kļūst par sociālās spriedzes iemeslu. Mūsu komiteja uh, un plenāra sēdē rūpēsies par problēmas risinājumu ar divām uh, nopietnām svirām, proti jaunu rīcības uh, plānu, kas regulēs sadzīvi starp Eiropas Savienības dalību valstīm un valstīm, kuras nav dalību valstis, un otrkārt E, protams, ka ir jāievēro katrs konkrētais reģions un tam ir jāpiemēro Eiropas regulējumi. Tas ir saistīts ar procesu, kas pat laban notiek proti reģionalizācijas procesu. Ja mēs gribam, lai noteikumi būtu vispārīgi, bet lai tos izmanto lokāli, tad ziņojums būs būtīgs solis. Paldies, saka priekšsēdētājs. E, tagad brīvais mikrofons, četri pieteikušies runātāji. Un vispirms Blenkovičs. Hvala lijepa potpredsjedniče. Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlētos sveikt uh, Milans kunga darbu, kurš ir pievērsis uh, uzmanību zivsaimniecībai un akvakultūrai Adrijas un Jonijas jūrā. Un īpaši augstu es to vērtēju, tāpēc, ka es pats esmu no Horvātijas. Es uzskatu, ka visaptveroša stratēģija palīdzētu zvejniekiem visās valstīs, kurām ir izēja uz šīm jūrām, un īpaši tām valstīm, kuras ievēro ES noteikumus. Horvātija to dara. Uh, Es domāju, ka zivsaimniecībai būtu jābūt vienai no galvenajām ekonomiskajām aktivitātēm šajā reģionā, un tāpēc es gribētu jūs aicināt likt uzsvaru uz salu ilgspējīgu attīstību, it īpaši centienus uh, mēģināt uh, novērst cilvēku aizplūšanu no salām. Štīra kungs, lūdzu. Paldies, predsēdniče. I... Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju apsveikt referentu un piebilst, ka laikā, kad tapa šis ziņojums, tas bija vēl pirms Horvātija pievienojās ES saimē, te tām ir minēta kā potenciāli, kā dalībvalsts, kas pievienosies vēlāk. To ir nepieciešams izlabot. Bet uh, mēs runājam par sadarbību Adrijas jūrā un ir atsevišķas Adrijas jūras uh, zonas, kas uh, nav ekofokusa zonas. Tas attiecas tikai uz trešajām valstīm, nevis dalību valstīm. Uh, bet svarīgais vēstījums ir tāds, ka tas atbilst šī ziņojuma gārām, proti piemērot tos standartus, ko Horvātija piemēro savā ekoloģiskajā un zilsaimniecības zonā, un arī ES dalību valstīm vajadzētu ievērot šādus pašus standartus. Šis jautājums tiks pieminēts tad, kad tiks noteiktas uh, oficiālās robežas starp Horvātiju un Sloveniju. Paldies, un tagad Slovenija. Tomašekas kundze. Liels paldies, ka Horvātijas pārstāve. Es esmu ārkārtīgi interesēta šajā jautājumā. Zivju krājumu uzturēšana ir ļoti svarīga visiem šajā reģionā, un es atbalstu uh, visas darbības, kas vērstas uz zivju krājumu aizsardzību šajā reģionā un atbalstu arī centienus nodrošināt ilgspējīgu attīstību jūras piekrastē. Dalībvalstīm ir jādod lielāka kontrole saskaņā ar pētījumu par Adrijas jūru un tas katrai valstī dotu iespēju kontrolēt zveju un pozitīvi ietekmētu reģiona ekonomiku. Hvala lijepo. Evo vidite koliko... Svikas kundze, paldies! Jūs redzat, cik svarīgi ir. Cik svarīgi tas ir mums uh, Horvātijā, cik svarīgi mums ir Adrijas jūra, jo pašlaik mēs par to visu vēlamies izteikties. Uz Adrijas jūru iziet uh, trīs valstis - Itālija, Horvātija un Slovēnija, kura kuras visas ir trīs, visas trīs ir Eiropas Savienības dalībvalstis, bet mums ir izēja arī uz Jaunijas jūru, kurai ar kur robežojas arī Grieķija. Protams, arī Bosnija un Hercegovina, Melnkalne un Albānija, kas ir eh, kandidātu valstis. Un tas, tas ir arī valstis, kuras mēs gribētu savā vidū. Tāpēc ir nepieciešams uzlabot eh, šī jūras apgabala pārvaldību. Iepriekš mēs runājām par eh, šādu piekrastes zonu pārvaldību, manuprāt, tas nav pretrunā. Tā kā es esmu no Dubrovnikas, kur mēs audzējam moluskus, es domāju, ka šāds uh, rīcības plāns, kur drīzumā ir plānos apstiprināt, būtu uh, ļoti svarīgs. Vai komisija vēlas izteikties Redingas kundze? Paldies priekšsādātāji vispirms. Pateicos um, referentam Milānas kungam par šo ārkārtīgi būtisko ieguldījumu. Un komisija atbalsta arī to, ka parlaments ir paudz atkārtotu atbalstu. Uh, stratēģijas izstrādē Adrijas un Jaunijas jūrai. Kā jau jūs zinat, šī stratēģija un rīcības plāns skata jūru, jūrlietu jautājumus, jūras vides aizsardzību, akvakultūru, saistīto izpēti un citas jomas. Un tāpēc ir ārkārtīgi sva svarīgi, lai reģionālās eh, struktūras par to uzņemtos atba, atbildību. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu atbalst, atbilstību, un komisija ir pārliecināta, ka kopīgu zīvju krājumu ilgspējīga ir visu šajā reģionā izvietoto valstu loma, Tāpēc ir būtiski, lai visi ievērotu vienādus noteikumus. Komisija uzskata, ka ir jāņem vērā zinātnieku ieteikumi par krājuma stāvokli, un to atbalstīs arī jaunais dātu apkopošanas ietvers. Komisija gatavo paziņojumu par stratēģiju Adrijas un Jonijas jūrai. Papildus tam tiek izstrādāts arī rīcības plāns, kas tiks publicēts 2014. gada pirmajā pusgadā. Un, uh, Tāpēc mēs uzskatām, ka ir svarīgi, ka šajā darbā tiks ņemt vērā arī parlamenta ieteikumi. Paldies! Līdz ar to mēs esam pabeiguši skatīt arī šo darba kārtības punktu, un balsošana ir paredzēta rītdien 12. Un tagad pāriesim pie pēdējā darba kārtības punkta proti ziņoju, Esteres eh, Delanges ziņojumam par mutiskās tulkošanas